Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs sāksim balsošanu. Es zinu, ka mums nav tik daudz balsojamo tekstu, kā bija vakar, bet tomēr mums ir mūsu pienākums jānoved līdz galam. So Zāpize... Sāksim ar uh, paziņojumiem. Uh, uh, vakardienas sēdes protokols ir jūsu rīcībā, vai ir kādas iebildes? Es neredzu nekādas iebildes tādījādi. Uzskatām protokolu par apstiprinātu rakstiska deklarācija 2 šķērsvītra 2010, ko ir iesnieguši Monika Luisa Makovei, Saimons Busutils, Luigi de Magistris, Anna Gomeša un Bārts Stās attiecībā uz Eiropas Savienības pūliņiem cīņā pret korupciju. To ir parakstījuši lielākā daļa deputātu. Un šī rakstiskā deklarācija saskaņā ar 123. reglamentu pantu tiks eh, nodota saņēmējiem un tiks eh, publicēta kopā ar parakstītāju vārdiem tekstā, kas tiks apstiprināts eh, sanāksmē 18. maijā. Makovejs kundze gribētu izteikties eh, sakarā ar reglamentu jautājumu. Paldies priekšsēdētāji, es gribu pateikties kolēģiem, kuri atbalstīja un parakstīja šo deklarāciju, un es gribētu izņemot šo iespēju un aicināt komisiju un padomi noteikt. Es spēcīgu eh, antikorupcijas uzraudzības mehānismu Eiropas Savienībā un grib parādīt dalībvalstīm, parādīt politisko gribu un stiprināt cīņu pret korupciju pirms ir par vēlu. Paldies! Thank you. Paldies! Un tagad mēs liekam uz balsojumu pirmo ziņojumu, kas ir Iņigo Mendes de Vigo par lēmumu nesasaukt konventu, lai grozītu līgumus saistībā ar pārejas pasākumiem attiecībā uz Eiropas parlamentu sastāvu. Balsojums eh, ir.